Mesdames, Messieurs, bonjour! Dāmas un kungi, labdien! Aiziet! Ja nav nekāda iebilduma, varam pieņemt darba kārtību. Mezilie kungs, labdien! L'approbation des procès-verbaux iepriekšējo sēžu 8. 9. oktobra un 5. novembra sēžu protokoli var tikt pieņemti, ja nav iebildumu. Vous êtes bruyants, les advisors, aujourd'hui. Jūs šodien uzvedaties visai skaļi. Advisor, Viktor. Padomnieki. Viktor, Viktor. Merci, Viktor. Il n'a pas entendu. <laughs> Viņš pat nedzirdēja, ka viņam aizrādu. Labi. Gribēju jums paziņot, ko svarīgu. Dārgie kolēģi, šodien ir 2018. Eh, gada 3. decembris. Tā ir starptautiskā um, diena, kas veltīta cilvēkiem ar invaliditāti. 1992. gadā šādu dienu iedibināja ANO, un tā ir domāta, lai aizsargātu cilvēku ar invaliditāti tiesības pilnīgi visās dzīves jomās. Un eh, šī diena mums arī eh, sniedz iespēju domāt par to, kā šie cilvēki jūtas. Šonedēļ uh, mēs runājam īpaši par uh, invalīdu autonomizāciju, par to, lai viņi varētu labāk iekļauties sabiedrībā, būtu līdztiesīgi, ņemot vērā ilgspējīgas attīstības programmu 2030. gadam. Šī programma uh, ir pazīstama ar moto nevienu neatstāt malā. Un, uh, invalīdi varētu būt tie, kas veicinātu šādu iekļaujošu sabiedrību veidošanos mūsu dalību valstīs, ņemot vērā arī uh, uh urbānās pilsētvidas plānošanas uh, riskus. Mūsu uh, tematiskā nodaļa ir sagatavojusi pētījumu, kuru varat atrast šeit pie zāles ieejas. Es jums to parādu. Es eh, jums ieteiktu ar šo pētījumu iepazīties ļoti rūpīgi, ņemot vērā, ar kādām problēmām sastopas invalīdi transporta un turismu jomā visā Eiropas Savienībā. Tā mēs varam veikt tādu zināmu pieejamības kartēšanu ES dalību valstīs, ņemot vērā. Uh, um, tālo transportu, vietējo transportu un turismu. Šajā pētījumā ir uzsvērts, ka it sevišķi veicot lielus attālumus, pieejamība ir eh, visai labi regulēta Eiropas līmenī, un tas nozīmē, ka ir, eh, protams, vēl jāveicina izpratne sabiedrībā par šo jautājumu, bet vietējie transporti, kuru jautājumi tiek risināti atšķirīgi visās dalību valstīs vai pat pilsētās un reģionos, ir vēl ļoti heterogēni un uh, mazās dalību valstīs vai, piemēram, lielās pilsētās ir ļoti labs transporta tīkls, kas ir viegli pieejams arī invalīdiem, bet citās dalību valstīs savukārt un lauku reģionos ir ļoti grūti izmantot vietējo transportu. Uh, to varētu uzlabot ar uh, tādu daudz koordinētāku nacionālo pasākumu palīdzību. Arī Eiropai ir jābūt aktīvai un jāveicina nepieciešamās izmaiņas. Pēc Eiropas parlamenta iniciatīvas uh, iekšējā tirgus uh, ģenerāldirekcija kopīgi ar parlamentu ir uh, paredzējušas eh, piešķirt balvu par eh, ilgspējīgu turismu un pieejamības eh, faktors bija viens no četriem svarīgākajiem. Ja tiek runāts par turisma politiku, Eiropas Savienības kompetences ir ļoti ierobežotas. Mēs varam sniegt informāciju un koordinēt tas, kas tiek darīts, lai harmonizētu informācijas sistēmas par pieejamību Eiropas Savienības uh, Eh, teritorijā nav pagaidām bijis ļoti rezultatīvi un eh, joprojām pastāv problēmas, ir sevišķi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tieši tādēļ mums ir jāatgādina, ka vairumā dalību valstu un reģionos pieejamība eh, transporta un turisma jomā ir jāuzlabo. Un jāsaka, ka dalību valstu ieguldītie pūliņi nav pietiekami lieli. Mēs eh, varam pieminēt, ka ir arī grūti nodrošināt eh, cilvēkam ar invaliditāti nepārtrauktas ceļošanas iespējas bez pārkāpšanas un tā tālāk. Tātad ir jābūt labākai harmonizācijai. Tieši šī iemesla dēļ vēlētos jums atgādināt, ka parlaments un padome pērnajā novembrī vienojās par komisijas priekšlikumu, kas attiecas uz pieejamību un e, nosaka, kā vajadzētu reglamentēt e, šos jautājumus, domājot arī par infrastruktūru pārvaldību. Un e, cilvēkiem ar invaliditāti ir jābūt piekļuvai pilnīgi visiem pakalpojumiem un produktiem. Transporta komiteja ir iesaistīta likumdošanas procedūrā, un mums ir jāpierāda, ka arī šie cilvēki netiek aizmirsti. Es gribētu teikt, ka, diemžēl, transporta jomā tie grozījumi, kas attiecas uz labāku piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai invaliditāti, uh, nav uh, krituši auglīgā augsnē, un uh, šie grozījumi sastapās ar ļoti asu pretestību padomē. Tas ir vienkārši neiespējami, nepieņemami. Mēs mēģināsim uh, izmantot visas mūsu rīcībā esošās sviras, lai turisms būtu ilgspējīgs. Par teksta pēdējo redakciju notiks balsojums plenārsēdē. Es ceru, ka parlamenta grozījumus izdosies pieņemt. Uzskatu ka papildus šī priekšlikuma pieņemšanai mums arī daudz vairāk līdzekļu ir jāpiešķir, lai padarītu transportu pieejamāku Eiropas Savienībā, lai pilnīgi katrs pilsonis, pilsone varētu baudīt mobilitātes priekšrocības bez ierobežojumiem. Un vai nu mēs te runājam par invalidiem vai cilvēkiem ar um, kustību traucējumiem, viņiem ir jāgarantē vienkārša pieejamība visiem transporta pakalpojumiem. Dargie kolēģi, liels paldies! Un šis ir noteikti viens no mūsu prioritāriem jautājumiem. Vai kāds grib kaut ko teikt? Tēlor kungs, lūdzu. Uh, thanks very much. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Es biju referents transporta komitejas atzinumā un ēnu referenti ļoti labi sadarbojās Lokārta mm, parlamenta deputāta vadībā. Transporta komitejas prioritātes bija tādas, ka būtu par obligātu nosakāma pieejas nodrošināšana personām ar invaliditāti un redzes vai dzirdes invaliditāti būvētajā infrastruktūrā Nav jēgas no transporta sistēmas, ja visu to nespēja izmantot. Un, kā jau priekšsēdētāji norādīja, mēs vēlējāmies tur iekļaut arī vietējo transportu un starpmodālo transportu. Neizdevās mums pārvarēt to, ka padome nevēlējās mainīt savu nostāju. Tikpat ļoti nespēja panākties mums solīt pretī, ka viens mm, cilvēks ar invaliditāti stāvot pie trepēm. Bija ļoti smagā situācija. Beigās mums izdevās panākt vienošanos. Izdevās mums nodrošināt to, ka Uh, tiek, ir nodrošināts iespējas iegādāties pašam biļeti cilvēkiem ar invaliditāti, bet tas, ko gribēja panākt transporta komitē, mums diemžēl neizdevās. Nu, diemžēl jāsaka, ka visas invalīdu asociācijas, kas uh, raksta un runā par šiem jautājumiem, jūtas pieviltas tā, ka Eiropas parlaments viņus ir pievīlis. Paldies par iespēju izteikties. Merci, monsieur Taylor. Paldies, Vīm van de Kamp, jūs vēlaties kaut ko pieminēt, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Īpaši vēlējos pateikties struktūrēto un uh, kohēzijas uh, politika, struktūrētās un kohēzijas politikas uh, nodaļai mums, protams, ir jāpievērš uzmanība tam, lai invalīdi arī varētu brīvi pārvietoties un ceļot Eiropas Savienībā. Bet galvenokārt situācija nav atrisināta, jo Tas viss ir jāizcīna vietējā līmenī dalību valstīs. Nesen bija Liberatskī muzonie ziņojums par vilcienu pasažieru tiesībām. Tur mēs piedāvājam uzlabot šo situāciju. Es ceru, ka arī Pašvaldības un arī nevalstiskās organizācijas šos ziņojumus varēs izmantot, lai pieprasītu labāku sabiedriskā transporta pieejamību un, ja nepieciešams, vairāk finansējuma. Protams, ir jāuzmanās. Mēs nevaram kā parlaments eh, vai Eiropas Savienība mēģināt to atrisināt eh, vienā mirklī Nīderlandē, Vācijā, Francijā vai Austrijā, bet šis ir ļoti vērtīgs materiāls viela pārdomām, ko izmantot uz vietas dalību valstīs. Ir daudz cilvēkam ir. Uh, Grūti izmantot sabiedrisko transportu, sabiedriskā transporta pakalpojumus. Tie ir ļoti vērtīgi ziņojumi. Paldies! Paldies Vim van de Kamp tieši šī iemesla dēļ. Vai nu mēs te runājam par reģionu vai pilsētu vai ko citu, bet eh, transporta ministram šis jautājums ir jāuzskata par prioritāru. Mums eh, ar šo ziņojumu ir jāiepazīstina pēc iespējas eh, lielāks cilvēku skaits. Nu, nevienu nevar atstāt ceļa malā tā tēlēni izsakoties. turpināsim darbu. Tagad pārējām pie regulas priekšlikuma, kas uh, groza padomes regulu attiecībā uz vīzu kodeksu. Mums ir jābalso. Jā. Ir pietiekams kolēģis skaits zālē, lai varētu balsot. Tagad nobalsosim izmēģinājumu kārtībā. Sākam balsot. C'est bon, j'ai assez. Jā, ir pietiekami daudz kolēģi zālē, lai mēs varētu balsot. Sākam. Ielīkums, tas ir jūsu ziņojums. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. 40. par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 43. par, pret, atturas, noraidīts.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 pret, atturas, nav īsti skaidrs, sākam balsot elektroniski par 47. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Noraidīts, jūs pietiekam augsts necēlāt roku. Kolēģi. 49. par. Pret. Atturas pieņemts. A grozījuma bloks, kas par pret atturas. Es nezinu, vai pieņemts vai nē. Sākam balsot elektroniski. Je ferme. Beidzam. Noraidīts.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 Vēlties pārbaudīt, sākam balsot elektroniski par piekto grozījumu. Bet, ja jūs man neusticaties, man nākas pārbaudīt, saka priekšsēdētāja. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. par. Pret. Atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Jā, jo kolēģi uz man tā visai neusticīgi lūkojas. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 56. pār, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 63. par, pret, atturas, noraidīts. 64. par, pret, atturas, pieņemts. 65. par, pret, atturas, pieņemts. 7. par, pret, atturas, pieņemts. 8. par, pret, atturas, pieņemts. 66. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts 67. par pret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 pret, atturas, noraidīts. 75. par, pret, atturas, pieņemts. 74. par, 74. Kāds apjukums? 7, 4 par, pret, atturas, pieņemts. 76. par, pret, pret, atturas pieņemts. C bloks par, pret, atturas noraidīts. 78. par, pret, atturas, noraidīts. 79. par, pret, atturas, noraidīts. 80. par, pret, atturas, noraidīts. 81. par, pret, atturas, noraidīts. 82. par, pret, atturas, noraidīts. 83. par, pret, atturas, noraidīts. 84. par, pret, atturas, noraidīts. 85. par, pret, atturas, pieņemts. 10. par, pret, atturas, noraidīts. 9. par, pret, atturas, noraidīts. 9. par, pret,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 atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 20. Kurš teica pārbaudiet? Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi. Sākam balsot elektroniski par 18. Man izskatījās, ka ir pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski par 26. Beidzam balsot. Jā, nu bija ļoti maz atšķirība noraidīts. 27. par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts. 28. par pret atturas noraidīts. 30. par, pret, atturas, noraidīts. 31. par, pret, atturas, noraidīts. 32. par, pret, atturas, noraidīts. 34. par, pret, atturas, noraidīts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromis par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim visu grozīto atzinumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār 7 pret. Atzinums ir pieņemts. Ujelī kungs, sveicu jūs! Allez, nous passons désormais l'accord de, sur la sécurité entre les États-Unis. Au rapport de Teresa Griffin. Terēzes Grifinas ziņojums par vienošanos starp ES un ASV, ņemot vērā drošību aviācijas jomā. Mums ir jābalso par šo vienošanos. Sākam balsot. Elektronika. Separo elektronika. Ež... Elektroniski. Beidzam balsot. 30 par, 3 atturējies, neviens nebalsoja pret, pieņemts. Et nous continuons avec le rapport de M. Keith Taylor. Keith Taylor ziņojums par dzīvnieku aizsardzību transportēšanas laikā ES un ārpus tās. Allez, on y va! Aiziet, pirmais kompromis par. Pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par. Pret atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt, sākam balsot elektroniski. Beidzam! pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas, noraidīts.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 atturas pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 34. par, pret, atturas pieņemts. 35. par, pret, atturas pieņemts. 37. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromis par pret atturas pieņemts. Devītais kompromis par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromis par <coughs> pret atturas pieņemts. 75. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 75. Beidzam balsot. 14 pūr, 14 par 19 pret, noraidīts. 11. kompromiss par pret, atturas, pieņemts. 78. par pret, atturas, pieņemts. Man izstāsta, ka pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Man izskaties, ka pieņemts. Jā, ir taisnība pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 81. par, pret, atturas nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski par 81. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. kas par, pret, atturas, noraidīts. 83. par, atkrīt, atvainojot, saka priekšsādētāji. Un viss. Mēs gan ātri visu paspējām. Tagad balsojam par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot elektroniski. Et je Beidzam balsot. 27 par, 5 pret, 1 atturējās. Bravo, Teilor kungs! Jūsu atzinums ir pieņemts. Allez, nous continuons. Turpinām ar balsojumiem. Un tas ir pēdējais šīs dienas balsojums. Salīnīkungs ir referents. Tas ir ziņojums uh, par uh, ceļu satiksmes novadā, nodevām un labāku informācijas um, apmaiņu pārobežu režīmā. Mums ir jābalso elektroniski par vai pret tikai. Sākam balsot. Et je ferme le... Beidzam balsot. Bravo, Mr. Salīnī! Bravo, Salīnī kungs! Neviens nebalsoja pret, un neviens arī neaturējās. Vienkārši lieliski. Tas tiks pieņemts. Lieliski. Et nous continuons par le point suivant. Turpinām. Tas ir ziņojums par Eiropas uh, savienojušo instrumentu 2014. un 2020. gadam apvienotās karalists izstāšanās, un es pati esmu referente. Allez, on y va. Je vais attendre. Bonjour, monsieur Zotoski. Je vais attendre ceux qui doivent sortir. Pagaidīsim, lai kolēģi, kas vēlas doties prom, to izdara tagad. Allez, nous commençons. Sur ce rapport sur le... Sākam darbu. Apvienotās karalists izstāšanās un eh, Eiropas savienojušais mehānisms no 2014. 14. līdz 2020. gadam. Ar šo priekšlikumu mēs uh, grozām uh, Eiropas komisijas regulu, ja netiks panākta vienošanās Brexit gadījumā. Eiropas komisija labas gribas vadīta ir sagatavojusi uh, Uh, pārāk īsu un lakonisku priekšlikumu, kas neatbilst uh, šī izaicinājuma mērogam. Es vēlētos um, parūpēties par to, lai mēs labāk varētu sagatavoties Brexit un lai mūsu rīcībā nepieciešams gadījumā būtu tāds ļoti labs, grots likumdošanas projekts. Mums, protams, ir jārunā gan par finansu uh, sekām, par to, kā sagatavot uh, labāk robežu pārbaudas, piemēram, pie Ziemeļjūras un arī pie Lamanša tunelā. Ir jādomā arī par uh, labāku īrijas savienojamību ar tās kaimiņu valstīm. Un es te vēlējos arī piedāvāt. Uh, pasākumu, kas garantētu līdztiesību starp visām Eiropas teritorijām. Mē, mūsu komiteja pat ir veikusi vairākus pētījumus, lai varētu demonstrēt, ko tas varētu viss nozīmēt īrijai, Francijai un apvienotajai karalistei. Un tām valstīm kar, ar apvienoto karalisti ir gan ārējās, gan uh, sauszemes robežas. Un, ja netiks panākt vienošanās, šīs valstis arī cietīs. Mēs arī esam mēģinājuši izmērīt uh, to, kādas sekas eh, nevienošanās trūkums atstās uz transporta jomu. Uh, Es gribētu pieminēt, ka, piemēram, runājot par preču transportu, ir lēšams 5% eh, cenu pieaugums eksportam un importam, jo jaunas ārējās robežas šķēršošana nozīmēs papildus izmaksas, kas būs patiešām ievērojamas. Un arī vairākas ostas tagad ir um, iesaistītas preču pārvadāšanā no Kalē ostas uz Doveras ostu. Un uh, arī, protams, ja ārējās robežas mainīsies, tad mainīsies visa sistēma kopumā, un tas arī, diemžēl, uh, nelabēlīgi ietekmēs nodarbinātību un jaunas robežu kontrols, protams, arī paaugstinās pie robežām stāvošo smago automašīnu skaitu. 20 km tas varētu būt kalē. Smagās automašīnas 20 km garumā, 27 km doverā. Un tas nozīmētu divas uh, papildus minūtes, uh, kas tiks atvēlētas kontrolēm uh, uz katru smago automašīnu. Un tad nu, būs jārada uh, jauni uh, jūras ceļu savienojumi, lai varētu pārvadāt krāvas pa ūdeni. Bene Luks uh, Tātad uh, ostas būs saistītas ar īriju un būs atkal citas uh, ostas, piemēram, Ziemeļjūrā un uh, pie vidusjūras, kam būs jauni uzdevumi. Es tad piedāvātu izveidot otru koridoru, Atlantijas koridoru, kas no Brestas caur Šerbūru. Uh, vestu uz Parīzi un ir jādomā arī par jaunu finansējumu, lai, jaunie pārobe, lai jaunās pārobežu ostas būtu pēc iespējas labāk aprīkots. Ir jābūt uh, kontroles uh, un uzņemšanas infrastruktūrai ir jābūt uh, tādam kā ārkārtas fondam, lai pielāgotos apvienotās karalists izstājai no Eiropas Savienības, lai pēc iespējas Uh, lielākā apmērā samazinātu um, AK izstāšanos no Eiropas Savienības un tās radītās sekas. Es gribētu teikt, ka mums ir nepieciešams laiks, telpa un arī nauda. Ja nebūs vienošanās, Mums šis ziņojums ir jāpā, jāpieņem pātrinātā procedūrā un ir jābūt gatavam, gatavam finansējumam Eiropas komisijai ir uh, jādomā, kā palīdzēt tām teritorijām, tām valstīm, kam grūtība, īpašas grūtības radīs Brexit. Ir jāpielāgo infrastruktūra, mēs nevaram, protams, pilnīgi visas problēmas paredzēt, un vienalga, kas notiks, mums būs nepieciešami divi, trīs gadi pārējai, lai labāk aprīkotu mūsu ostas jaunajiem apstākļiem un ņemot vērā iespējamos jaunos savienojums un uh, jaunās attiecības jauna veida attiecības ar apvienoto karalisti. Lūk, kolēģi, tāda ir ceļakārte, eh, kuru jums vēlos likt priekšā šodien. Mums ir jādebatē un mums ir arī. Uh, jāsaprot, kāda ir mūsu komitejas pozīcija, ir jāsagatavo tāda ceļa karte, kas stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk. Došu vārdu kolēģiem, un pirmais uzstāsies muzeļiekungs. Merci beaucoup, madame la présidente, pour šo. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies par šo ziņojumu. Šis ziņojums par CEF attiecas uz uh, iespējamo vienošanās trūkumu, tad, kad apvienotā karalista izstāsies no Eiropas Savienības un ko tas nozīmēs uh, preču pārvadošanas jomā. Mišels Barņē jau ar apvienoto karalisti eh, panāca vienošanos, bet tā joprojām nav apstiprināta. Mums jādomā par Eiropas Savienības tautsaimniecību un daudzām profesijām, kas varētu ciest, ja neatradīsim ātrus risinājumus jo patiešām ļoti daudz preču arī tiek pārvadātas pa ūdeni. Mēs te runājām par 4 miljārdiem eiro, kas ir atvēlēti no 14. līdz 20. gadām, lai pielāgotu infrastruktūras. Bet, ja mēs uh, neko nemainīsim un uh, infrastruktūru neuzlabosim, uh, tad preču plūsma varētu tik ļoti smagi aizkavēta. Mums gan ir jāsaprot, ka Brexits varētu kalpot par iespēju uh, vēl vairāk um, uh, padarīt ciešāks mūsu saiknes ar citām valstīm, nevis ļaut šķelšanos. Un jūs jau teicāt, ka komisijas priekšlikums nav pietiekami ambicios un neskatoties uz vairākām prasībām, uh, tā tomēr nav izrādījusi nekādu pretimnākšanu. Arī Francijas ministrs uh, pauda savus bāžas, nav tikusi, ticis veikts uh, ietekmes izvērtājums un arī nav uh, tikuši ņemt vērā tie viedokļi, kas tika apkopoti konsultācijās ar sabiedrību. Un komisija visu tikai sasteidza, nedomājot par efektīvu darbu un darbu tā nav šķiet um, varējusi prognozēt uh, to, uh, kādu iespaidu uz Eiropas tautsājumniecību varētu atstāt uh, Brexit jādomā par komerciālajām saiknēm starp īriju un Franciju, arī geogrāfisko tuvību, un šis savienojums patiešām šķīstu pašsaprotams, nu tikai maza piemēra, maz piemērs ceļu pār starp Franciju un uh, Īriju tiek pārvedāts daudz vairāk preču nekā, piemēram, starp Beneluks valstīm un Īriju. Kādēļ tad nevarētu uh, daudzas preces pārvedāt tieši caur Francijas ostām? Es vēlējos uzslavēt referenti par viņas priekšlikumiem, kurus atbalstu ar abām rokām. Es ETP grupas vārdā iesniegšu arī vairākus grozījumus, piedāvājot arī Ziemeļjūras un Vidusjūras koridorus iekļaut šajā infrastruktūrā. Mums ir uh, īrija pilnībā jāintegrē šajā infrastruktūrā, neskatoties uz to, kāds būs Brexit iznākums. Un 22. novembrī pagājušā gadā mēs jau šādu priekšlikumu atbalstījām, un mums ir jārūpējas, lai mūsu konkurētspēja nezustu arī pēc Brexit. Paldies! Un tagad Kristīna Revoda Lonkundze lūdzu. Paldies! Priekšsēdētājs kundze. Uh, referentes kundze vienā personā. Mani priekšlikumi sasaucas eh, gan ar jūsējiem, gan muzeļie kunga paustajiem. Un pat, eh, ja pēc eh, šī priekšlikuma sekoja ļoti liela polemika, mums ir jāsaprot, ka tā nevar būt tikai un vienīgi uh, tāda tehniska procedūra, mums jādomā arī par politiskajiem un geogrāfiskajiem apsvērumiem. Es uzskatu, ka komisija ir pieļāvusi politisku kļūdu, pieņemot tā, piedāvāt tādu priekšlikumu, kas ir tikai eh, tehniskas un juridiskas dabas, neņemot vērā šo centrālo eh, jūras koridoru nozīmīgumu un kā eh, šī situācija varētu mainīties pēc Brexit. Ir jādomā arī par labāku savienojumu starp īriju un Franciju, īpaši Bretaņu. Un Bresta, piemēram, arī ir ļoti svarīgs transporta mezgls ostu infrastruktūrā. Un, ja nebūs vienošanās eh, ar apvienoto karalisti, Mums ir jāsaprot, ka ir jāpiedāvā vairāk risinājumu, ne tikai juridiskas dabas. Mums ir jādomā, kā šādas ostas arī labāk integrēt globālajā tīklā. Un šī nav pirmā, ne pēdējā reize, kad Eiropas Savienība varētu izrādīt arī tādu juridisku radošumu, lai atrisinātu geogrāfiskas un politiskas problēmas. Tātad šis mērķis ir politisks, tas ļoti labi sasaucas ar tādu geogrāfisku dimensiju, jo, piemēram, Francijas ziemeļu ostas nodrošina jau tagad ļoti daudz kravu pārvadājumu starp Franciju un Īriju. Es gribēju arī atgādināt, ka ir nepieciešams uh, prognozēt to, kas varētu notikt, ir uh, jāsagatavojas visa veida scenārijiem, arī iespējamam vienošanās trūkumam. Mēs, sociāldemokrāti, jūs atbalstīsim, kā vien varēsim, lai uh, strādātu pietiekami nāski. Un paldies par šo priekšlikumu. Paldies, Revodalon kundze. Lungrēn kungs, nevēlējāties runāt, nē? Dominika Rikē, lūdzu. Jā, nu ļoti frankofons pasākums te tagad. Jā, nu var jau saprast arī kādēļ. Es nevaru, protams, reaģēt pilnīgi uz visiem izteikumiem. Man ir daži, daži papildus komentāri. Mēs te runājam, ka tie ir tieši privātie operatori, kas nosaka šos jūras maršrutus, kā tiek izmantoti šie koridori, un tās nav valsts iestādes. Un tiek, protams, izmantotas, izmantoti jau izveidoti koridori. Arī Francijā ir pietiekami daudz ostu un arī ostas, no kurām tiek veikti ļoti daudz pārvadājumu pār Lamanša kanālu. Protams, ir jāuzlabo ostu infrastruktūras un ir jādomā par jauniem savienojumiem, kas varētu rasties Brexit rezultātā un kuras ostas tad tos apkalpos. kas ir, kādas ir šie savienojumi, piemēram, pārvadājums Īriju, vai tas ir iespējams no Kalēja, vai no Havras, vai no citām pilsētām. Protams, ka Francijai tas ir ļoti aktuāls jautājums un jādomā, cik lielā mērā mēs te kaut ko varam izdarīt un iejaukties. <coughs> Protams, Mums ir e, jāatbalsta e, gan ostu pielāgošanās jauniem apstākļiem, gan ir jādomā par ekonomisko operatoru interesēm. Priekšsēdētājs kundze, jūs esat sagatavojis tādu ļoti ambiciozu, drosmīgu ziņojumu, bet kaut kas man te šķīta visai īpatnēs. Nesaku obligāti, ka tas ir kaut kas negatīvs, bet Ko tas nozīmēs uh, budžeta kontekstā? Ja ir paredzēts īpašs fonds vai īpaši fondi uh, Brexit gadījumā, tas viss varētu kļūt vēl sarežģītāks nekā šis sākotnējais priekšlikums. Es domāju, ka tas varētu radīt zināmas grūtības. Protams, mēs par to vēl varam diskutēt un saprast, ko tas viss varētu nozīmēt, bet tas varētu radīt patiešām praktiskas ķībeles. Mūsu komiteja ir sagatavojusi grozījumus un arī balsojusi par uh, uh, ostu iekļaušanu kopīgajā uh, tīklā, runājot gan par eh, vidusjūras eh, ostām, gan ziemeļjūras ostām. Tas ir ļoti būtiski. Visai infrastruktūrai kopumā mēs arī uh, sagatavosim grozījumu, lai paustu savu labo gribu šajā kontekstā. Un komisija varbūt neveic um, šeit savu izcilāko darbu, bet es ceru, ka viņi katrā ziņā mūs atbalstīs un ieklausīsies mūsu teiktajā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Rikē kungs, Klūnas kundze. Ah, tad, jā, tad, jā, tad. Nu, nu, nu. Vienu mirklīti, vienu mirklīti. Krāmer kungs, lūdzu. Ah, oui, parce que je suis rapporteur et qu'on est de la même. Es esmu referentu, mēs abi piedaram vienai politiskai nokrāsai. Nē, tomēr Klūns kundze tad sākumā. Thank you very much. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Paldies par ziņojumu. Īriju minēju, esam minējuši nereizi vien jau šodien. Un jā, tiesa. Īrija šobrīd ir Ziemeļjūras vidusjūras koridorā. Gandrīz 90 5% preču tiek vestī pāri apvienotai karalistei caur kalē. Tas ir īsākais ceļš. 17 stundas no Dublinas līdz kontinentam aptuveni. Tas ir ļoti efektīvs un efektīvākais maršruts, kāds šobrīd pieejams, bet nav šaubu, jā, protams, ir bažas par to, kas notiks gadījumā, ja Brexit beigsies bez vienošanos, nu, neatkarīgi no rezultātu. Īrijas ostas jau šobrīd domā, ja nepacietība grib veidot saiknes ar citām ostām kontinentā un piesaistīties citiem maršrutiem. Atlantiskais koridors ir viena opcija, par to domājam, mēs to atbalstītu, jo jā, ja, Ir ļoti svarīgi, lai būtu alternatīvas, jo īpaši maršrutiem uh, dienvidu virzienā no īrijas. Nevajadzētu pieķerties tikai pie viena risinājuma. Manuprāt, augustā izstrādātais komisijas ziņojums tiešām lika daudziem brīnīties. Priekšlikums bija piesaistīties tikai vienai vai divām ostām, bet ne franču ostām. Uh, vai arī Ziemeļrietuma Francijā ir daudz ostu, kas aktīvi nodarbojas ar tirzniecību, un tas būtu veids, kā ne obligāti sasaistīt kā reiz tirzniecības ziņā mūsu valsts, bet piesaistīt šo dot iespējas eksportam uz dienvidiem. Paldies jums un arī paldies par sadarbību ar mūsu ēnu referenti. Mēs noteikti vēl iesniegsim gan arī grozījumus, jo ir ļoti svarīgi, lai nebūtu šķēršļu un nepieķersimies tikai pie viena priekšlikuma, viena risinājuma visā šajā jautājumā, jo, kā jau tika norādīts, iespēju ir daudz, par komer komerclēmumus pieņems privātais sektors, tomēr arī mums ir jādomā, jo īpaši par ostām ziemeļa rietumu Francijā, un tās varētu būt iespējas, kas mums jāizmanto. Paldies vēlreiz! Merci beaucoup! Paldies, kundz kundzei! Tagad Krāmerkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu es saprotu, ka neviens nebrīnīsies, ka es atbalstīšu šo jūsu ziņojumu, un 11. decembrī parlamentam ir jālēmī Londonā. Un neskatoties uz to, mums ir jādomā par to, kas notiks ar uh, ES ostām. Es esmu lasījis, eh, ka apvienotā karalista vēlas izstāties arī no aģentūrām un arī no EASA. Vai tas patiešām tā ir? Ja tā ir taisnība, tad, eh, protams, tām būs eh, tiešām ļoti tālajošas sekas, jo apvienotā karalista vairs nebūs šo aģentūru sastāvā. Paldies! Paldies, Krāmera kungs! Tagad došu vārdu komisijai. Kalsona kungs no MUV ģenerāldirekcijas lūdzu. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je crois que votre rapport met l'accent Paldies, priekšsēdētājas kundze. Jūs pievērsāt uzmanību vairākiem pasākumiem, kas ir jāievieš Brexit gadījumā. Jau uzreiz gribu teikt, ka mēs jums piekrītam runājot par ļoti daudziem pasākumiem, kas jūs prāt šķiet nepieciešami. Uh, bet, ja runājam par likumdošanas ietvaru, ko šeit paredzētu, nu tur gan e, mēs ar jums īsti nesam vienis prātis. Mēs runājām par šo jautājumu tādā ļoti šaurā kontekstā, proti, kādi ārkārtas pasākumi ir jāievieš šī stingrā Brexit gadījumā, e, lai e, nerastos kaitējums īrijai. Tieši tādēļ mēs piedāvājam tādu ļoti īsu pārejas laiku līdz 2020. Eh, gada 31. decembrim. Un ir runāts par uh, Ziemeļjūras, Vidusjūras koridoru, kas uh, stingrā Brexit gadījumā tiktu dalīts uz pusēm un vairs nebūtu savienojums starp kontinentālo Eiropu un Īriju. Un tas radītu problēmas arī Kiprai tieši šī iemesla dēļ, rēķinoties ar šādu hipotēzi, mēs vēlamies atjaunot šo savienojumu uh, ar trīs uh, ostu palīdzībām. Tagad uh, pie jūsu grozījumiem pie, pievērsīšos. 10. un 11. grozījums komisijai Protams, nebūtu iebildumu Dunkerku un Kalē eh, iekļaut šajā sarakstā, eh, kas attiecas uz Ziemeļjūras, Vidusjūras koridoru, kas eh, garantē tieši savienojums ar īriju. Bet mainot pašreizējo koridoru maršrutus, pievienojot šeit arī Havras ostu, Parīzi tie ir pasākumi, kas ļautu sagatavoties Brexit vai no nu stingrajam vai maigajam, tie būtu pagaidu pasākumi. Un tie varētu būt iederīgi, eh, ņemot vērā pašreizējās eh, procedūras pārskatīšanas kontekstu. Mums ir jādomā arī par uh, citiem grozījumiem, un tos komisija pilnībā atbalsta. Kas attiecas uz uh, šiem, šīm ostām un Atlantijas koridoru, piemēram, uh, Brestu un citām, tas nav iespējams iekļaut uh, šīs ostas globālajā tīklā, jo tikai centrālā tīkla ostas var būt koridora maršrutā. Mums ir jāsaprot, ka nevaram mainīt eh, šeit eh, maršrutus un eh, atbilstošo regulējumu. Tādēļ, domājot par TNT pārskatīšanu, mēs varētu veikt šādu pārskatīšanu un RTOET uh, pārskatīšana, revīzija varētu notikt sāku, sākot ar 2020. gadu. Ir jāievieš pasākumi ostās, kas piedara globālajam tīklam, piemēram, Brestā. Tieši tādēļ pārskatot pašreizējo likumdošanu, vai nu mēs runājam par pastāvīgiem pasākumiem, vai pagaidu pasākumiem komisija piekrīt padomes prezidentūras iniciatīvai, proti, lai globālā tīkla uh, ostas varētu saņemt finansējumu 30% apmērā, kas līdz šim nebija iespējams. Tas ir tāds uh, ļoti svarīgs papildus elements, kas ir arī pilnīgs jauninājums. Mēs ceram, ka jūs šo iniciatīvu atbalstīsiet, jo komisija to atbalsta pilnībā. Tālāk sastais un astotais grozījums. Kontroles, robežu kontroles, uh, struktūras, uh, ostās ir jāprīko arī ar fitosanitārajām ierīcēm. Mēs 5. decembrī esam gatavi nākt klajā ar priekšlikumu šāda finansējuma piešķiršanai domājot par globālā tīkla ostām. Un ar trešdienu būs iespējams 65 miljonus eiro piešķirt šādiem pielāgošanās pasākumiem. Ir, protams, jāveic, jādomā par iespējamo pētījumu veikšanu, lai ostas, piemēram, Brestā, varētu sagatavoties labāk šim stingrajam Brexit un tā sākām. Un trešdien tā tad būs izsludināts šis konkurss, lai varētu pieteikties uz finansējumu, ņemot vērā nepieciešamību pielāgot iekārtas un arī iepirkt fitosanitāro materiālu. Tagad šis finansējums tiek piešķirts 50% apmērā, ņemot vērā arī Brexita iespējamās sekas, un tas būtu ar tādu pastāvīgu raksturu. Komisija pilnībā atbalsta šādu iniciatīvu un ceram, ka to atbalstīs arī parlaments. Turpretī paredzēt šādu finansējumu daudzgadu finanšu plānā nav iespējams. jo vienkārši vairs uh, līdz dotajam brīdim nav atlicis uh, budžeta līdzekļu šādiem mērķiem. Un jūs minējāt par tādu papildus ārkārtas fondu stingrā Brexita gadījumā. Tas uh, varētu ļaut atrisināt ļoti nopietnas problēmas, bet, protams, ir jādomā arī par konkurētspējas politiku. Noslēgumā priekšsādētājs kundze vēlējos teikt, ka mēs pilnībā arī piekrītam tam, ka Dunkerkas un uh, Kalē ostas šeit tiek iekļautas, mēs atbalstām arī centrālā tīkla paplašināšanu, nemot vērā arī specifisku atbilstību uh, globālajam tīklam. Protams, uh, ir jāpārskata arī TNT likumdošana, un mēs atbalstām nekavējoties uh, veikt investīcijas, lai ostas varētu labāk sagatavoties Brexit. Un jābūt arī šādām investīciju pamatojumam 50% apmērā. Vienīgais, eh, kas mums varētu radīt problēmas, ir vēl kaut kāds īpašs fonds šajā kontekstā. Atvainojos, ka runāju pārāk ilgi, bet jautājums ir gana nopietns. Paldies, Kolsonkungs, dārgie kolēģi! Paldies arī par jūsu iedrošinājumiem! ja mūsu ziņojums var uh, tikai kaut ko mainīt, domājot par uh, šo pieteikšanās procedūru finansējumu saņemšanai ostām, mēs jau būsim uh, panākuši daudz. Nu, ļoti labi, ka parlaments šeit ir, jo tas var arī uh, komisiju par daudz ko informēt. Kolēģi, ja mēs runājam par Es jums to varu teikt. Ja runājam par Brexit. Mēs nerunājam tikai par tehniskiem jautājumiem. Par to mums ir jāvienojas nekavējoties. Tam būs arī politiskas dabas sekas. Un kādā brīdī kad pieredzēsim uh, kaut ko neprognozējamu, ir jāparūpējas, lai uh, tiktu izmantoti visi mehānismi, lai varētu pasargāt mūsu pilsoņus no neparedzamām Brexit sekām. Tas arī ir politiski. Tā ir politika, nevis tikai tehniski un juridiski jautājumi. Un es gribēju jums arī pateikt. Es negribu tagad uh, varbūt rūpīgi, ja nepieklājīgi izteikties, bet dažreiz jūsu redzējums ir ļoti, ļoti ierobežots. Uh, tīri tāds tehnisks, un mums kā parlamentam tas liekas visai pretrunīgi, jo mēs esam politiskie pārstāvi. Tādēļ manās acīs ir tikai pamatoti uh, iesniegt tādus grozījumus, kas runā arī par šo politisko kontekstu. Mūsu rīcībā ir jābūt labiem instrumentiem, lai transporta sektoru sagatavotu tam, kas notiks pēc Brexit. Bet mums nav jārunā tikai par transportu, par infrastruktūru, mums jārunā arī par konkrētām teritorijām un ko tas nozīmēs nodarbinātībai. Mums ir jāmeklē jauni ceļi un uh, jārunā arī par patērētājiem, kā viņus ietekmēs uh, Brexit. Tas sasaucas ar parlamentu uzdevumiem un mūsu politisko darbu. Jā, neapšaubāmi e, tam ir saistība arī ar jurisdikciju, un, protams, būs sarunas starp institūcijām, trilogs. Tieši tādēļ mēs vēlamies, lai dialogs būtu pietiekami interaktīvs. Es gribētu teikt komisijai, mēs turpināsim strādāt kopā, bet Mums ir jāmēģina prognozēt uh, Brexit sekas. Jūs te runājat pirms 2020. gada decembrim. Jums ir jāuzmanās ar šādiem vārdiem. Tas viss nebeigsies 2020. gada decembrī. Kādēļ? Tādēļ, ka mēs pieņēmām šo uh, interoperabilitātes eh, starpsavienojumības mehānismu numur divi, un tas viss nebeigs darboties 20. gada decembrī. Mums ir jāprognozē, jāanticipē, kas notiks pēc 20. gada decembra. Mums jādomā par šo uh, savienojošo instrumentu, par CEF, uh, Un ir arī tādas detaļas, par kurām komisija nav domājusi. Tad, kad es runāju par šo ārkārtas fondu, gribēju pateikties maniem kolēģiem, ka viņi atbalstīja šo domu, jo Brexit ietekme uz mūsu reģioniem varētu būt vienkārši dramatiska. Ja es domāju par to, kas notiks Bretaņā, Normandijā, uh, Francijas ziemeļos. Nu, kas finansēs visas šīs pārmaiņas un pielāgošanos? Mums ir jādomā, kas tur notiks. Nu, tie jau nav tie reģioni, kas lūdz Brexit. Bet eh, šie reģioni par to maksās ļoti augstu cenu, un Eiropai ir jābūt savu uzdevumu augstumos, lai tā varētu palīdzēt eh, saviem reģioniem, dalību valstīm eh, pārdzīvot labāk šos satricinājumus. Dominiks Rikē arī uzdeva kādu ļoti būtisku jautājumu. Ēnu referentu sēdēs. mēs lauzīsim galvas par to, kā rīkoties. Jo tieši tagad ir jāieskicē šī nākotne, kas notiks pēc Brexit. Rikē kungs ļoti pareizi teica. Kā tad rīkoties? vai mēs lūgsim uh, līdzekļus no Eiropas investīcija bankas vai no kāda cita. Mums ir uh, jāved sarunas, mums ir uh, jādomā par šī jaunā fonda izveidi. Katrā ziņā mēs vēlamies, lai mūsu ziņojums ir pietiekami ambicios, uh, lai mēs būtu savos uzdevumu augstumos un lai mēs varētu arī pietiekami labi reaģēt un parādīt uh, pīgu tiem, kas jau berzē rokas un teica, vai cik Brexits būs lielisks un tas būs ieguvums visiem. Mums ir jādomā, kādu ietekmi tas atstās arī uz visiem ekonomiskiem operatoriem un gribēju pateikties uh, visiem kolēģiem. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 10. decembra pusdienas laikam. Jā, īpaši daudz laika vairs nav. Turpinām darbu. Tas ir. Aux règles et aux normes communes. runājām par uh, ziņojumu, kas attiecas uz uh, kontrolēm un attiecīgajām struktūrām, kontrolas struktūrām, kam uh, būs jāpielāgojas situācija pēc Brexit. Izabela Delmonte, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Šeit es runāju par ziņojumu, visai līdzīgu to, par ko nu pat jau runājām. Arī šī ir pātrinātā procedūra un par analogu to nosauc tādēļ, ka arī šeit mēs runājam par Brexit. Kā mēs zinām, tad apvienotā karaliste ir paudusi savu vēlmi izstāties no Eiropas Savienības, tad, nu, visticamāk, no 30. mārta būs tātad um, jāpārtrauc piemērot uh, un jāmaina um, nor, piemērojumās normas, un tā, tā, tas attiecas arī uz jūras transporta sektoru. Un tas ir skatīts šajā dosjē, par Eiropas Savienības līmeņu atzīšanu, sniegtajiem pakalpojumiem un uh, vajadzībām attiecībā uz uh, um, kuģiem, kas uh, um, tātad uz šiem nepazīstamiem organismiem. Uh, kuģos, kas uh, kuģo ar apvienotās karalistas kārogu. Tas, šīs pārbaudas notiek uh, sadarbībā starp komisiju un dalību valstī. Un lai varētu turpināt veikt šīs inspekcijas arī nākotnē. Šeit reizi vismaz divos gados ir jāveic izvērtējums, bet apvienotā karaliste izstājoties vairs nevarēs būs šī sponsorētāja valsts tā teikt, un šeit mēs runājam par atļaujām, uh, ko lielākā daļa Eiropas Savienības uh, dalībvalstu ir noslēgušas, un pēc apvienotās karalists izstāšanās uh, pārējās dalībvalstis vairs nevarēs veikt šīs pārbaudes uz apvienotās karalists kuģiem. Un šodien tādēļ mums ir jārunā par šo tiesību aktu un gro, potenciāliem grozījumiem komisijas priekšlikumā 8. pantā 391 2009 ir regulējums. Un tas nozīmē, ka uh, sponsorētāji valsts uh, sadarbībā ar um, sadarbībā ar uh, šīm uh, atzītajām organizācijām varīs, varēs šīs pārbau, pārbaudas veikt. Un tas nozīmē, ka šeit tiek sniegt zināms apstiprinājums, kad uh, katra dalībvalsts tad var uh, aizvietot šo iepriekš atzīto organizāciju. Mēs ceram, ka tas varētu atrisināt šo problēmu un uh, ļaut mums izvairīties no tiesiskās nenoteiktības un citām problēmām. Un šeit es no savas puses vēlētos arī domāt tīri par um, loģiku, par um, operatīvajām iespējām ieinteresētajām pusēm. Un, ņemot vērā visus šos apstākļus, um, pātrinātā procedūra ir piedāvāta, un tādēļ mans priekšlikums uh, veikt šos grozījumus uh, šeit ko mainīt, bet bez konkrēti grozījumiem kā tādiem. Nu, ideja līdzīga kā iepriekšējā ziņojumā, ko izskatījām, pamatmērķis šeit mums ir ātri rīkoties un nonākt pie mainītas situācijas, lai nodrošinātu se se secību. Paldies! Vande Kamp, kungs, vai jūs vēlaties uh, izteikties? Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Es izteikšos sava kolēģa Stefana Geralda vārdā par kuģu inspekcijām saistībā ar apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Tātad augstas, augsta līmeņa drošības standārtu saglabāšana un uzturēšana ir ļoti svarīga. Kas attiecas uz standartiem organizācijām, kas veids kuģu pārbaudas, tad tas nav nekāds izņēmums. Tad arī šeit vēlamies saglabāt augstu līmeni. Kā man kolēģi Demontas kundze norādīja, arī es atbalstu komisijas priekšlikumu bez vēlms kaut ko grozīt. Tajā pat laikā vēlos uzsvērt sekojošo. Izpētot kuģu inspekciju sistēmu un sponsoru valstu sistēmu, vēlos norādīt, ka e, šo sistēmu un it īpaši tās izmaksas un efektivitāti varētu būtiski uzlabot, jo direktīva 2009 šķērsvītra 15 mm, Tajā ir ļoti daudz pārklāšanās attiecībā uz to, ko dara pārbaudītājas organizācijas un dalībvalstis. Komisijai vajadzētu novērtēt un izvērtēt, vai tā varētu atbrīvot dalībvalsts no pārbaudas pienākumu. Bez tam vēlos komisiju aicināt izvērtēt sponsorētāju valstu sistēmu un Es domāju, ka tas, eh, šis jautājums saglabāsies arī nākamā Eiropas parlamenta sasaukuma darba kārtībā. Un vai nebūtu izmaks efektīvāk, ja organizācijas, kas veids pārbaudas, slēgt līgumus nepastarpināti ar komisiju, neizmantojot sponsoru modulu vai modeli, jo tas neļauj izmantot tādu efektīvu konkurences situāciju. Tā kā apvienotā karaliste izstājas no Eiropas Savienības, tad šo uh, soli uh, varētu izmantot uh, kā iespēju pārskatīt šo sistēmu. Vienlaicīgi tas varētu padziļināt Eiropas integrāciju lai nodrošinātu lielāku budžeta izmantošanas efektivitāti. Un tad, tad tas bija vēstījums no mana kolēģa Giholda. Paldies, Maisners kundze, lūdzu. Paldies. Ļoti labi, ka jūs man tagad devāt vārdu, jo tas, eh, ko gribu teikt, lielā mērā sasaucas ar iepriekšējā kolēģa pausto viedokli. Kā jau Vims teica, Šķiet, ka tad, kad mēs uh, iesniedzam grozījumus, uh, pēc tam, kad padomu jau ir diskutējis, mēs varam kaut ko arī uzlabot un vienkāršot. Šeit mēs runājam par 2009. gada direktīvu un ir arī uh, vēl vēl viena cita direktīva, un ir eh, jāveic pārbaudi gan komisijai, gan dalību valstīm, un patiesībā tas ir eh, dubult darbs, ja jau padomē eh, šis grozījums ir izskatīts, tas ir daudz efektīvāk. Padome šo grozījumu pieņēma, un tas gan nav tik labi juridiski formulēts, varbūt, ka parlaments varētu šeit ko vairāk izdarīt. Es uzskatu, ja mēs iesniedzam grozījumu, eh, tas varbūt eh, nozīmētu vilcināšanos, bet grozījums ir nepieciešams, jo arī padomi ir grozījumu eh, piedāvājus. Mums katrā ziņā būs jātieks, mēs nevaram tā vienkārši pamāt ar galviņām visu klusējot pieņemt. Tagad rodas jautājums, ko par to visu domā komisija un ko teiks Izabela referente. Merci beaucoup. Paldies, Maisners kundze. Tagad došu vārdu atkal Eiropas komisijai. Seljē kundze, lūdzu. Au nom de la DG Move. Move ģenerāldirekcija. Um, yes, uh... Jā, paldies. Vispirms vēlos pateikties referentai par uh, šo ziņojumu Eh, kas arī saskan ar šī likumdošanas priekšlikuma ambīciju līmeni, lai eh, novērstu um, tiesiskās nepilnības un tādu neskaidrību šajā jomā. Eh, šis priekšlikums ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk un šis tiesiskais vakums ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu uh, e konkurētspēju Eiropā, un uh, tas paredz arī visu to dalībvalstu iesaistīšanu, kurās ir attiecīgās organizācijas piedalīties uh, komisijas veiktajā novērtēšanā. Uh, Reaģējot uz eh, to, ko nu pateica Meisners kundze un Vanda Kampkungs savu kolēģu vārdā, vēlos uzsvērt, eh, ka komisija ņem vērā nepieciešamību uzlabot eh, efektivitāti, nodrošinot efektīvāku informācijas apmaiņu, kā arī Eiropas um, uzraudzības programmas izveidošanu nākotnē. Mēs ņemam vērā jūsu aicinā, izteikto aicinājumu. Un ar šo priekšlikumu mēs ceram noslēgt sarunu procesu tā kā tuvojas apvienotās karalists izstāšanās datums, tad eh, mēs cerām pēc iespējas ātrāk pabeigt darbu pie šī konkrētā likumdošanas priekšlikuma, bet vienlaicīgi mēs domāsim par šīs sistēmas efektivitātes uzlabošanu. Paldies! Paldies, Seņiekundze! Demontekundze! Lūdzu, dodu vārdu jums no dirbašu noslēgšanai. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties visiem kolēģiem par priekšlikumiem protams, ļoti rūpīgi izpētīšu jūsu idejas, un arī es varu piekrist komisijas teiktajam par to, ka abas šīs vajadzības būtu jāapmierina. No vienas puses ir te, um, temps, bet tajā pašā laikā jānodrošina lielāka elastība, lai varētu mēs pienācīgi ātri un efektīvi to atrisināt. Es arī domāju, ka tas būtu paveicams. Paldies! Merci beaucoup, Madame Demonté. Je rappelle. Paldies, Demonte kundze. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 10. decembra pusdienas laikam. Tagad mēs runāsim par budžeta izpildi 2017. gadam, komisija un visas aģentūras. Došu vārdu Vimam Fande Kampa kungam, Prusta kunga vārdā. Un arī komisijai un Leontīnī kungam, kas runās par aģentūrām, vai tā būtu EMSA, ESA, ERAS vai Shift to Rail. Pēc tam būs debates ar kolēģiem, ēnu referentiem, un pēc tam uzklausīsim arī Eiropas komisiju. Vim Fandekampa kungs, lūdzu. Dear colleagues! Dārgie kolēģi, es vēlos atvainoties par to, ka neesmu klāt un vēlos pateikties Vimam, ka viņš manā vārdā nolasa šo paziņojumu. Jauki. Saka Vanda Kampa kungs. Es tātad nolasīšu, kas šeit rakstīts. Eiropas eh, Savienības eh, budžeta izpildē uh, Um, par 2018. gadu ir tāds tehnisks jautājums, un es rezumēšu punktus, kam vēlos pievērst jūsu uzmanību. Pirmkārt, uh, vēlos apsveikt uh, to, ka ir izveidots uh, savienības konsolidētais budžets, kas tiek veikts regulāri, lai arī uh, um, kļūdas uh, pielaides līmenis 2,4% uh, uh, ir uh, virs tiesas noteiktā mm, pieļaujamā uh, būtisku novirzu sliekšņa, kas ir 2%. Un es paužu šau nožēlu, ka attiecībā uz konkurētspēju, izaugsmu un nodarbinātību, kas ir uh, transporta nozares pārziņā, tiesa nav sniegus nekādu vispārēju informāciju, it īpaši attiecībā uz SEF. Es atbalstu 3,964 miljonu apropriācijas un 1,76 miljonu maksājums, kas ir asignēta transporta politikai 2017. gadā. Vēlos pasvītrot, ka komisija izvēlējās 152 projektus, kur transporta finansējums ir 2,7 miljārdi eiro, kas liecina par šīs programmas panākumiem. Noslēgumā dažādie dokumenti, ko izvērtē ziņojuma sagatavošanai, uh, liek uh, man uh, paust sekojošo. Komisijas iekšēji Ķēs audits konstatēja būtiskus trūkumus MU ģenerāla direktorāta um, monitoringa sistēmā gan attiecībā uz aviācijas, gan jūrniecības politiku. Komisija ir izdevusi rekomendācijas MUV ģenerāldirektorātam, un tai būtu arī rūpīgi jāsako tam, vai situācija uzlabojas. Otrakārt, es atzīmēju, ka MUV ģenerāldirektorāts uh, saskaras ar grūtībām piesaistīt augstu specializētus cilvēkus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu tehniskās ekspertu zināšanas pienācīgā līmenī, un tam būtu rūpīgāk jāpasako. Paldies par uzmanību! Paldies, Vim van de Kamp! Leontīnī kungs, lūdzu! Grazie, prezident! Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Mūsu komiteja tiek, ir tikusi aicināta izstrādāt šo atzinumu, kas ir uh, uh, veltīts budžeta komitejai saistībā ar 2017. gada budžeta projekta apstiprinājumu. Atzinumu projekti, kurus uh, šodien piedāvāju jums, ir saistīti ar Eiropas uh, jūras drošības aģentūru, Eiropas uh, gaisa drošības aģentūru, dzelzceļa aģentūru, kā arī gaisa satiksmes drošība un Cezar, un arī Shift to Rail kopuzņēmums. Budžeta apstiprināšanas um, procedūra ir um, ļoti svarīga. Gadu gaitā tas ir pierādījies attiecībā uz uh, izdevumu kontroli, un par, Eiropas parlaments ir uh, tas, kam ir tiesības apstiprināt iestāžu un Eiropas aģentūru budžetu. Un mēs uh, bāzējam par pamatu izmantojam konsolidētos Eiropas Savienības kontus, vērtējam uh, komisijas paziņojumus, uh, arī revīzijas palātas uh, igadējo paziņojumu, kā arī auditus un uh, tātad šo uzticamības pārbaudi. Un revīzijas palāta ir konstatējusi, ka trīs aģentūras un divi kopuzņēmumi, uz ko attiec šie atzinumi, ir pārvaldījušas savu budžetu 2017. gadam pienācīgā veidā. Un, kas attiecas uz saturu, tad Shift to Rail kopuzņēmums ir uh, apguvis izdevums 94% ap, apmērā un 87% apmērā attiecībā uz maksājumiem. Shift to Rail ir pieņēmis arī normas, kas um, attiecas uz viņu struktūru, personāla, biedru, uh, interešu konfliktu uh, novēršanu, tātad atbilstoši visām prasībām. Uh, un viņi ir īstenojuši arī pret krāpšanas ad hoc stratēģiju, kas uh, ietilpst arī 20. gada horizontālajā stratēģijā. Tālāk jūras drošības aģentūra, tad tur aicinu uh, pozitīvi vērtēt panākto vienošanos starp Frontex, uh, un Eiropas uh, zvejsaimniecības uh, kontroles uh, aģentūru. Tās šī vienošanās, vienošanās stājās spēkā 17. gadā ar mērķi uzlabot uh, izmaksu efektivitāti. Gribētu norādīt, ka aģentūra ir, ir uh, apguvusi 63,3 uh, miljonus uh, eiro saistībās no 98 miljoniem eiro un 40 5% ir maksājumos apgūti, kas atbilst 97,26% no kopējā budžeta. 2017. gadā nav novērot arī interešu konflikta gadījumu. Gaisa drošības aģentūra ir pilnībā īstenojusi savu budžetu, izpildes rādītājs 99%. Konkrētāk gan gribētu norādīt, ka, kas attiecas uz organizētiem konkursiem saistībā ar pakalpojumu uh, iepirkumu ir zināmā mērā apdraudējuši kvalitātes cenas attiecības, jo ir bijuši ļoti dārgi. Tomēr gribētu norādīt, ka um, kā bija plānots, uh, uh, viņu tātad darba uzdevums un reglaments nestājās spēkā 17. gadā. Tālāk dzelzceļa aģentūra. Uh, um, 87% attiecībā uz maksājumiem, 96% attiecībā uz saistībām. Šeit gribētu norādīt, ka aģentūra ir strādājusi arī pie struktūras pārveides un uzņēmusies jaunas uh, uh pienākumus, kā tie ir uh, definēti 4. dzelzceļa pakotnē, un uh, atbilstoši ir aktualizējusi arī savu stra darba stratēģiju. Un nobeigumā, kas attiecas uz kopuzņēmumu, uh, Uh, gaisa satiksmes uh, drošībai Cezara Eiropas Savienībā 17. gadā. Viņu apgūtie resursi ir 130 uh, miljārdi eiro saistībās un 191 miljons eiro maksājumu saistībās. Izpildes rādītāji, apguves rādītāji 80% un 69% attiecīgi zemais vispārējais apguves procents pamatā ir saistīts ar kavēšanos un ar nepabeigtiem rēķiniem, kas ir saistīti ar viņu um, rūpnieciskiem partneriem. Uh, saistībā ar uh, to, ka jāsasniedz minimālās pārvaldības izmaksas. Tādēļ kopumā aicinātu atbalstīt uh, budžeta izpildi 2017. gada finanšu gadam uh, visām attiecīgajām uh, aģentūrām un kopuzņēmumiem, par ko ir izstrādāti šie atzinumi. Liels paldies priekšsādātāji, paldies kolēģi par uzmanību. Ja nu būtu kādi komentāri, tad lūdzu. Paldies, Leontīnī kungs! Maisners kundze, vēlējāties runāt? Lūdzu. Es jūtu Telička. Um. Teličkas kunga vārdā. Lūdzu. Uh, jā, mēs ar Telička, he cannot be here today. Teličs kungs nevarēja ierasties šodien, tad viņš man aicināja nolasīt viņa komentārus. Sākumā viņš vēlētos pateikties referentiem par darbu. Un sākumā vispārēja rakstura komentārs par to, ka transporta nozarē ziņojumi bieži vien liecina par kopēju labu budžeta pārvaldību gan no komisijas puses, gan arī no aģentūra puses. Ir gan, protams, vienmēr iespējami uzlabojumi, bet kļūda līmenis šķiet, ka samazinās, un arī komisijas sadarbība šķiet ir pozitīvā virzienā vērsta. Tas ir ļoti pozitīvi, mums vajadzētu priecāties. Tomēr šie uh, rezultāti ir tīri finansiāli rakstura, un tiem nevajadzētu slēpt to, ka vērtējums par uh, Eiropas Savienības budžeta izmantošanu pēc būtības būtu nepieciešams, domājot par Eiropas Savienības pievienoto vērtību un uz rezultātiem orientētiem tēriņiem, aicinātu klātsošos ievērot klusumu. Tādēļ pēdējā gada laikā revizijas palāta ir nāks klajā ar vairākiem īpašiem ziņojumiem par pasažieru tiesībām atvilcienos eh, European, Single European Sky un par to arī jādomā vērtējot Eiropas Savienības tēriņus. Tādējādi varbūt mums neizdotos būt tik ļoti pašapmierinātiem. Komisija un izpilda aģentūras pavisam īsi, tas ir komentārs Prusta kunga ziņojumam. Teličkas kungs pilnībā var pievienoties vērtējumam par SEF, ka tur SEF izvērtējums Common European Facility varētu būt detalizētāks, un par uh, zemo finanšu instrumentu īstenošanu CEF ietveros, tur viņš gribētu, lai būtu izstrādāts uh, EFSI un nevis CEF finansēto projektu saraksts. saraksts. Tad tas būtu skaidrāk nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Un par aģentūrām Leontīnī kunga atzinuma projekti. Kopumā Telička kungs tos var lielā mērā atbalstīt Viņš ir iesniegts tikai dažus grozījumus, paturot prātā šos vispārēju raksturu komentārus. Paldies! Merci beaucoup! Pour... Paldies! Pagaidām no komisijas neviena nav klāt, kas varētu izteikties par izpildi. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 13. decembra 2011. Monsieur Leontini, vous Leontīnī kungs, vai jūs gribējāt precizēt, lūdzu? Prendo atto um, Paldies. Pieņemu zināšanai uh, komentārus, kas izskanēja Maisneres kundzes teikto noteikti. Un arī es noteikti domātu, ka vērtīgāk būtu veikt tādu kvalitatīvu izvērtējumu, ne tikai attiecībā uz finanšu aspektiem, kas būtu balstīti uz šiem ziņojumiem attiecībā uz paveikto un uz rezultātiem, bet, nu, tie dati, kas bija mūsu rīcībā, no tā varam secināt tikai to, ko arī secinājām. Tādēļ pozitīvi gribētu novērtēt mūsu sadarbību un nu, šajā sēdē paveikto. Paldies! Paldies! Uz 15 minūtēm mums būs pārsteigums, pārtraukums, un Tad ieradīsies eksperti, kas iepazīstinās ar pētījumu par Brexit sekām uz turismu un transportu un kas notiks stingrā Brexit gadījumā. Pēc 15 minūtēm tiekamies Un es eh, vēlētos, lai kolēģi ierastos un ieklausītos pētījumā. Paldies! Kolēģi. Dārgie kolēģi, turpinām darbu. Nous allons aborder la présent... Mēs izskatīsim pētījumu, ko veica tematiskā nodaļa par Brexitu un par to, kas notiks nevienošanās scenārija gadījumā, it sevišķi transporta un turisma jomās. Mums jau ir bijuši, bijušas vairākas uh, uzklausīšanas, kurās runājām par uh, pātrinātā Brexit ietekme uz transporta sektoru. Uh, jums bija iespēja gan pērn, gan šogad piedalīties uh, mūsu komitejas rīkotajās uzklausīšanās. Tagad uh, ir panākta vienošanās starp uh, Eiropas Savienību un um, Lielbritānijas valdību. Uh, Mēs jau visi esam iepazinušies ar eh, šīs vienošanās tekstu, bet eh, Brit Lielbritānijas parlaments balsos 11. decembrī. Tādēļ es tagad došu vārdu mūsu ekspertiem, lai viņi mums pastāstītu, kas notiks nevienošanās gadījumā. Uh, Esam šeit uzaicinājuši pētījuma autorus eh, Jose Francisco Papi Ferrando. Paldies, ka esat ieradies. Tāpat klāt ir Rafaele Alfonsī kungs. Arī jums paldies par eh, klātsamību. Un ir arī ieradies Migels Tronkoso Ferērs. Viņi mūs iepazīstinās ar šo pētījumu. Došu jums katram vārdu uz piecām minūtēm, un pēc tam kolēģi piedalīsies debatēs. Tagad bez kavēšanās pirmais uzstāsies Ferando kungs. Lūdzu. Merci, Madame le Président. Uh, je parlerai en anglais avec. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, drīkst izteikšos angļu valodā. Liels paldies par šo iespēju iepazīstināt jūs ar mūsu pētījuma galvenajiem rezultātiem. Pētījumu veicām vairāku mēnešu garumā. Domāju, ka visi būsiet noteikti saņēmuši arī kopiju Ļoti plašs ziņojums, 170 lapuses, visai pagarš. Mēģināsim jums uh, ieskicēt tās svarīgākās uh, vadlīnijas attiecībā uz pētījumu metodiku un galvenās rekomendācijas, kam gribētu pievērst komitejas uzmanību. Prezentāciju struktūrēsim trijās daļās, ko redzēsiet arī uz ekrāna. Pirmais elements, par ko gribētu ar jums runāt, ir tas, cik svarīgas ir eh, ekonomiskās attiecības starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Pirmkārt, ir svarīgi uzsvērt uh, eh, ir apvienotās karalists ekonomikas apjomus. Šeit mēs runājam par valsti, kas uh, Uh, pārstāv 14% uh, Eiropas saimnības IKP šobrīd. Šobrīd uh, tirzniecības uh, balans ar Eiropas Savienību ir ar deficītu 110 miljārdi eiro, 5% apvienotās karalists IKP un, protams, arī tas, ka uh, apvieno, Eiropas Savienība ir galvenais apvienotās karalists partneris attiecībā uz preču tirzniecību, pakalpojumu tirzniecību. Eiropas Savienībā investīcijas nopietnās kraujas puses ir 48% un 47% ārvalstu investīcija ir Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka šīs divas ekonomikas ir lielā mērā saistītas, un tas lielā mērā novērojams arī transporta, turisma un pasta pakalpojumu jomā, kas bija trīs tās jomas, kuras ietvērā mūsu pētījumā. Un, nu, redzat uz ekrāna grafiku, kur redzama preču tirzniecības starp abām šīm geogrāfiskajām zonām - Eiropas Savienības 27 valstīm un apvienoto karalisti. Tātad apvienoto karalistu atskaitām šobrīd no Eiropas Savienības un redzam, ka rādītājs tā vidēji ap 50%, ja gribam tā, tādu vienu ciparu atcerēties. Par kravas transporta pārvadājumiem. Šeit ir svarīgi norādīt, ka neskatoties uz investīcijām un neskatoties uz to, cik uh, svarīgs ir lamanš, jebkurā gadījumā tātad uh, pa jūru notiek lielākoties uh, kravu pārvadājumi. Tam gribētu jūs uzmanību īpaši pievērst. To ir svarīgi izcelt. Tālāk pasažieru transports. Šeit ir milzīgs reģistrēto ceļojumu skaits, aptuveni 50 miljoni ceļojumu no apvienotās karalists rezidentiem uz kādu citu Eiropas Savienības valsti. 24 miljoni apmeklētāji apvienotajā karalistē no citiem valstīm ierodas katru gadu. Šeit par cilvēkiem runājot, pasažieriem runājot, svarīgi ir minēt to, ka gaisa, trans, gaisa transports attiksme ir tas izplatītākais um, Preču pārvadājumos ir jārunā par kuģniecību, pasažieru pārvadājumos jārunā par aviāciju primāri. Par turismu runājot, dati redzam ekrānā, 32 miljonu uh, apvienotās karalistes ceļotāji, kas dodas uz 27 valstīm atpūsties. Kopumā tiek tērēts aptuveni 21 miljons, miljards eiro šādā veidā, kā redzat ekrānā. Un uh, brīvdienās uh, Eiropas Savienības pilsoņi, ja mēs runājam par tie, kas uh, dodas uz apvienoto karalisti, tur mazāk 9 miljoni, 5 miljardi, 4,6 miljardi eiro. Un, nu, došu vārdu kolēģam, doktoram Alfonsī. Rafaele, lūdzu. Pavisam īsi socioekonomiskā ietekmē gadījumā, ja netiek panākt vienošanās. Ja apvienotā karalists kļūs par parastu trešo valsti, tas nozīmēs, ka tas radīs izmaksas ne tikai apvienotai karalistei, ne tikai Eiropas Savienībai, bet abām pusēm. 27 Eiropas Savienības uh, izmaksas nebūs samērīgas ar to, tiem zaudējumiem, kas būs jā, jā, jāpiedzīvo apvienotai karalistei. Redzam, ka līdz 2030. gadam vidējie kumulatīvie zaudējumi IKP kontekstā varētu būt 0,44% Eiropas Savienībai un 4,2% apvienotajai karalistei. Nu, tas tāds pesimistiskākais scenārijs, ko esam šeit domājuši. Kravas transports. Ja ne, netiks panākta vienošanās, protams, ka būs uh, gan tarifu, gan netarifu izmaksas, kas būs, e, kā rezultātā būs vispārējais samazinājums tirzniecības apjomos. Par pasažieru transportu runājot un arī turismu, tiem, tiem ir cieši saistīti, būs negatīva ietekme, domājot par vispārēju mm, apgrūtinājumu ceļošanai kā tādai, un aviācijas nozare ir tā, kas tiks skarta vissmagāk, jo nav nekādu pasaules tirzniecības organizācijas normu, ko varētu izmantot, un tādēļ tādas arī netiks piemērotas. To the, to the... Un, ja runājam par tiesisko satveru un to, kas jādara attiecībā uz tiesiskiem instrumentiem. Redzēsiet, ka galvenais secinājums ir tāds, ka transporta nozare attiecībā uz esošo likumdošanu to nebūs īsti nepieciešams grozīt, jo kopumā um, tā, šajos tiesību aktos nav īpašas atsauces uz apvienoto karalistu. Nu, tas gan tāds sarežģīts secinājums, jo, lai arī ap, Eiropas Savienības tiesību aktos nav konkrēts atsaucis uz dalību valstīm pēc definīcijas, būs nepieciešami pielāgojumi. Tas nozīmē, ka būs nepieciešams konkrēti panākt vienošanos starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Nu, kāds piemērs? Gaisa satiksmes pakalpojumu regula. Aviācijas tirgu, kas nopietni ietekmē. Tur būs nepieciešams panākt vienošanos starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti kas nozīmē, ka Eiropas Savienības gaisa satiksmes pārvadātāji tikai šādā gadījumā varēs brīvi uh, rīkoties apvienotajai karalistē un otrādi. Sarežģīti. Nu, tas, protams, viss atkarīgs arī no tā, ko darīs apvienotā karalistē ar savu likumdošanu. Tīri tādā ziņā, ka ja apvienotās karalists likumdošana, kas ir transponējusi Eiropas Savienības uh, likumus savos iekšējos likumos, un apvienotās karalists likumi netiks grozīti pēc Brexita, tas varētu nozīmēt, ka uh, dažas no iespējām, kas ir pie, īstenojamas šobrīd, vēl aizvien būs īstenojamas. Bet, nu, tā šobrīd tāda fikcija, jo nezinām, protams, konkrēti, kas notiks. Sorry. We will have a look uh, at the general consequences. Mēs domāsim par vispārējām sekām uz transporta nozari, vērtēsim tos svarīgākos ietekmes elementus par kabatāžas noteikumiem tie vairs nebūs spēkā Eiropas Savienībā un apvienotajā karalistē. Un tas tā rezultātā samazināsies sadarbspēja, kā arī konkurences iespējas visos sektoros. Par pasažieru tiesībām. Tās tiks nodrošinātas jebkad, kad Eiropas Savienības pilsoņi izmantos apvienotās karalists pārvadātājus. Par TNT tīkliem var sagaidīt uz zinām aizķeršanos un varētu rasties arī visai nopietnas problēmas, jo īpaši mēs runājam par Eiroti tuneli vai Dublinas, Belfāstas dzelzceļu maršrutu. Par finanšu uh, resursiem ESIF Piemēram, tie visticamāk arī nākotnē turpinās nodrošināt finansējumu TNT, TNT projektiem, bet nu ir zināmas neskaidrības, ko nevaram gluži aizmirst un ignorēt šobrīd. Par aģentūrām, transporta aģentūras. Apvienotā karaliste varētu turpināt dalību šajās aģentūrās gadījumos, kad ir pieļaut trešo pušu dalība. Par aviāciju. Varam sagaidīt, ka tur būs ietekme, domājot par vienoto Eiropas gaisa telpu, piemēram, un funkcionāliem gaisa telpas blokiem. Tas nozīmētu, ka, rast, ka no jauna jau atkal būtu fragmentēta Eiropas gaisa telpa, un ja vien netiks efektīvā veidā pārvaldīta gaisa telpa, tad būs problēmas. Regulējošie ierobežojumi ierobežos uh, Eiropas Savienības uh, valstu dalību valstu lidostu izaugsmi. Un par īpašumu tiesībām. Tad uh, arī šis mm, scenārijs, uh, ka vienošanās netika panākta, varētu radīt problēmas, jo aviolīnijas ar īpašām struktūrām visticamāk sastarsies ar problēmām veicot uzņēmē darbību, jo šī norma noteikti būs jāmaina. Jūra un iekšzemes ūdens ceļi. Nav jau, protams, ka negaidīti tas, ka pieaugs apvienotās karalists osu, ostu konkurētspēja, kas nāks par sliktu Eiropas saimnības ostām. It īpaši tas būs tādēļ, ka apvienotās karalists ostas jau šobrīd pārvalda atbilstoši privātām normām, tas ir tirguma atvērtas, un OECD normu piemērošana varētu neļaut mainīt jebkādā veidā Eiropas Savienības 27 valstu kuģniecības uzņēmumu piekļuvi apvienotās karalists ostām. Par apvienotās karalists operatoriem un kuģiem tiem vairs nebūs iespējas darboties Eiropas Savienības iekšzemes ūdensceļos atbilstoši regulai, ko redzat uz ekrāna. Kuģniecības certifikāti. Sagaidām, ka direktīva 95 60 vairs nebūs spēkā. Un tas nozīmē, ka kuģniecības certifikāti, kas ļauj darboties uh, un tātad atrunā darbību uz iekšzemes ūdens ceļiem, vairs nebūs spēkā. Par Eiropas jūras drošības aģentūru. netiek sagaidīts, ka um, attiecībā uz tās darbību kaut kas radikāli mainīsies. Un sesnī, piemēram, iekšzemes navigāciju. Tur apvienotā karaliste varētu kā novērotāji piedalīties. Tas nozīmē, ka vienmēr ir iespējas turpināt saglabāt dalību šāda veida organizācijās. Celsceļš. Tiek sagaidīta visai liela negatīvā ietekma attiecībā uz piegādes ķēdi, jo jaunas procedūras un robežu kontrols uh, radīs šķēršļus uz robežu čērsošanas punktiem. Par šo konkrēto gadījumu runājot, dzelzceļa satiksmes koridors, kas regulēts 913 regulā no 2010. gada, šo koridoru šī regula vairs neregulēs. Un par Eirostāru darbībām un attiecībām ar uh, citiem uzņēmiem, kā piemēram GetLink vai citiem, kas ir uh, iesaistīti eiro tuneļa pārvaldībā. Ru tiek sagaidīts, ka robežu kontroles negatīvi ietekmēs uzņēmumu konkurētspēju. Ceļi, ceļu transports. Tur būs nepieciešams harmonizēt normas, lai nodrošinātu pieeju tirgumu un iespēju sniegt šos pakalpojumus. Tas ir būtiski svarīgi, lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu. Eiropadomes vadlīnijas šeit varētu kalpot par vadlīnijām, kas būtu pamatā standartizācijai. Tālāk, eh, transporta līdzekļu standarta emisijas, tur nesagaidām, kaut kas radikāli mainīsies. Par braukšanas un atpūtas laikiem eh, profesionāliem autotransporta vadītājiem nav šobrīd skaidru norāžu, kas notiks. Un nevaram ar pārliecību teikt, kāda būs situācija ko darīs apvienotā karaliste. Turism. Tātad par turismu. Turisms, protams, ir ļoti cieši saistīts ar to, kas notiks pēc apvienotās karalists izstāšanās un kas notiks ar pasažieru transportu pārvadājumiem. Z apgrūtināta robežu šķērsošana, kas ietvers kontroli uz robežām, noteikti palielinās ceļošanas izmaksas, kā arī pakarpojumu kvalitāte. Pārbaudas uz robežām un jaunā kārtība noteikti arī samazinās um, turistu skaitu, kas vēlēsies šķērsot robežu, tālāk, kas attiecas uz uzturēšanās ilgumu joprojām tad, tad tas um, ietekmēs uh, ne tikai turismu kā tādu, bet arī um, nozari nu, un pakalpojumus. Par pasta pakalpojumiem. Pēc Brexita šo jomu regulēs UPU regulējums un CERP regulējums. Uh, Um, bet uh, atsevišķas uh, saistības, uh, ko uzņēmsies apvienotā karalista saistībā ar pastpakalpojumu direktīvu, varētu vairs nebūt spēkā. Tāpat apvienotā karalista var nolēmt piešķirt ekskluzīvas vai speciālās tiesības, kas ir saistītas ar pasta pakalpojumu sniegšanu. Tajā pat laikā tomēr e, tiek sagaidīts, ka Eiropas Savienības e, regula, kas e, regulē pasta sūtījumu piegādi, tiks transponēta nacionālajā likumdošanā. Un arī tiek sagaidīts, ka apvienotās karalists un Eiropas Savienības pasta tehniskie standarti tiks saskaņoti un varētu arī tikt izveidot ībeža eh, robeža kontrolas kārtība. Jā, eh, jāsaka, ka tik īsā laikā ļoti grūti izklāstīt visu, kas tika aplūkots pētījumā, bet eh, ar to jūs varat iepazīties tuvāk Ziņojumā un 11. sadaļā ir arī doti konkrēti piemēri, kur mēs esam analizējuši uh, to, mm, kā e, izstāšanās bez līguma varētu ietekmēt e, desmit konkrētas dalībvalsts, bet tātad tie bija galvenie secinājumi un kopsavilkums. Ja runājam par aviāciju, tad e, šķiet šī ir vissaržģītākā joma un tādēļ ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt sarunas, ja netiek panākta vienošanās tādēļ, ka ir ļoti ātri jānoslēdz eh, līgumi pēc tam, lai eh, gaisa satiksme turpinātos normālā kārtībā. Varbūt opcija būtu spoguļu veidā pārņemt eh, esošo nolīgumu. starp Eiropas Savienību un no septiņām dalību valstīm tādu pašu noslēgt ar apvienoto karalisti tas eh, paredzētu arī trešo pušu piekļuvi apvienotās karalistes eh, gaisa bāzēm, bet eh, ir uzņēmumi, kur ir akcionāri no abām teritorijām, un domāju, tas ir īpaši rūpīgi jāizvērtē. Ja runājam par jūras satiksmi un iekš zemes ūdeņu satiksmu un kabatāžu, Tad arī šeit, ja gadījumā netiks eh, panākt vienošanās par izstāšanos, ir nepieciešami pēc iespējas ātrāk divpusēji ienolīgumi. Par um, dzelzceļa sektoru mans kolēģis jau norādīja uz grūtībām, kas varētu eh, rasties saistībā ar um, eh, šaurumu šķērsošanu, ar lamantu šaurumu šķērsošanu, par autotransportu. Lielākā daļa likumdošanas, piemēram, izriet no ANO līgumiem, un uh, apvienotā karaliste par cik ir arī dalībnieki šajos līgumos, tad attiecīgi autotransporta nozare uh, šie traucējumi varētu būt mazāki. Tālāk, galvenās rekomendācijas, un, protams, tas viss ir atkarīgs no tā, kas notiks nākamajā dienā abas puses var uh, nolēmt uh, saglabāt atvieglotu uh, vīzu režīmu vai atvieglotu robežu čērsošanas kontroli, bet tomēr mēs sagaidām, ka varētu būt papildus vīzu prasības, papildus medicīniskās apdrošināšanas prasības, bet, protams, tas viss vēl ir ļoti nenoteikti un viss ir atkarīgs no abu pušu labās gribas. Tālāk par pasta pakalpojumiem. Kā jau norādīju, ja netiek panākt vienošanās, tad ir jānoslēdz divpusējā vienošanās pēc iespējas ātrāk, jo savādāk nav garantijas, ka no Briseles izsūtītais pastu sūtījums eh, nonāks laikā Lielbritānijā un attiecīgi arī būs apgrūtināta pastu sūtījuma izsakošana internetā. Tā kā varam to izdarīt uh, patreiz. Tā kā visas eh, šīs lietas ir ļoti neskaidras un, kā es teicu, pēc iespējas ātrāk būtu nepieciešamas, teiksim, šīs vienošanās. Kādi būtu ieteikumi jūsu komitejai? Nu, varbūt. Uh, es pārāk daudz iejaucos, bet eh, mūsu rekomendācijas tā tad būtu. Pirmkārt, veidot konstruktīvu šo vidi lai ja netiek panākta vienošanās, lai pastāvētu šis savstarpīguma princips, lai abas puses saprot, ka ir noticis sliktākais scenārijs un ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, lai lietas turpinātu normāli ritēt. Tālāk Eventuāli ar divpusējo līgumu palīdzību varētu arī pātrināt e, e, šo vienošanos ar apvienoto karalisti. Tātad e, atbalstīt šos 27 divpusējos līgumus. Un vispēcot vēlos pateikties par atbalstu, ko saņēmām no parlamenta. Un Šo dokumentu sagatavoja četri cilvēki, deviņi eksperti un piecu cilvēku redakcijas komiteja. Un paldies priekšsētāji, ka devāt mums iespēju iepazīstināt jūs ar šo ziņojumu. Paldies! Merci beaucoup pour votre... Paldies par šo prezentāciju. Jā, nu īstenībā tas liek matiem sacelties stāvus. Un Ja mēs runājam par transportu, tad nevienošanās gadījumā sekas būs vienkārši katastrofāls. Tādu secinājumus varam izdarīt, ieklausoties jūsos. Un ir jāsauc lietas īstajos vārdos. Šīs katastrofālās sekas neatieksies tikai uz ceļa transportu. Tas uh, ietekmēs arī dzelzceļu un, protams, arī jūras transportu. Bez liekas vilcināšanās, gribētu uzsākt debates. Pīperkungs, vai gribat runāt, lūdzu? Jā, Dank, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es izmantošu cimto valodu vācu. Tas bija patiešām ļoti iespaidīgi Vēlreiz mēs varējām te aplūkot, kā ir savienota apvienotā karaliste ar citām ES dalību valstīm un turismam un transportam. Tas nozīmētu patiešām dramatisks sekas, ja būtu šis stingrais Brexit. Bet uzskatu, ka mēs jau esam pavirzījušies tālāk. Nu, protams, Man vislabāk patiktu, ja apvienotā karalista palikt ES sastāvā. Šāds scenārijs pat eh, netiek izslēgts vairāk. Bet, jā, varbūt arī vienošanās trūkums. Mēs esam dzirdējuši par kaut kādiem pēdējā brīža lēmumiem vai risinājumiem, ka, piemēram, aviācijas jomā ir jau eh, divpusēja vienošanās, un tas nekādas problēmas neradītu. Uh, un jau vairāku gadu garumā eh, līdzsabiedrības ir domājuši par to, kas varētu um, notikt bez vienošanās, un uh, British Airways arī piedara akcijas 51% apmērā citām Eiropas valstīm. Un galu galā Lufthansa un citas līdzsabiedrības jau ir savus lidojumu plānus sagatavojuši turpmākajiem mēnešiem. Nu šķiet, tur vēl nekāda panika nevalda. Ja runājam par dzelzceļu, arī tur esot jau kaut kāds divpusējs vienošanās, arī runāt par ERA, Eiropas dzelzceļa aģentūru un citām niansēm. Ir šādi pēdējā brīža plāni, eh, par kuriem varētu vienoties. Es varbūt to neskatu tik ļoti dramatiski kā jūs, ko nozīmētu šī nevienošanās. Bet, ja jūs runājat par eh, ceļu satiksmi, tur lūk, man šķiet, ir lielākās problēmas. Smagās automašīnas, ja patiešām nebūs eh, panākt vienošanās, būs jāpārbauda. Uh, Un ja tagad jau uh, uz 15, 15 km garumā uh, automaģistrāli pie Doveras tiek uh, bloķēta, slēgta, tas patiešām ļauj mums jau tagad apjaust, ko nozīmēs šis stingrais Brexit. Es gribētu pateikt, ka es un domāju arī citi kolēģi man piekritīs, ka mēs vēlamies tādu veidojumu, uh, ka galu galā Briti e, varēs palikt Eiropas Savienībā. Gribēju pavaicāt, ko jūs domājat e, par šādiem, tā teikt, atvilktņu plāniem attiecībā uz uh, dažādiem transporta nesējiem, transporta līdzekļiem, vai patiešām ir iespējams, iespējams tāds scenārijs, nu, ka viss tā viens dienas laikā tiek īstenots. Un otrs jautājums, ko jūs domājat par ceļu transportu? Varbūt, ka jūs labāk varat argumentēt, kādēļ tad jūsu acīs tur rastos tieši vismazākās problēmas. Paldies, Demontes kundze! Grazie, innanzitutto par queste illustrazioni. Lielas paldies! Sākumā gribētu pateikties par ieskicēto situāciju. Es gribētu atgriezties pie kāda no jautājumiem un jautāt tā metodika, ko jūs izmantojāt vai, mēs, vai jūs balstījāties tātad uz reālajiem datiem attiecībā uz eksportu, importu, bet vai varbūt ir citi faktori, kas varētu mainīt situāciju, kaut kādi ārējie faktori, kas varētu šeit pamainīt datus gadījumā, ja netiek panākta vienošanās. Un vēl gribētu jautāt, vai jums šķiet, ka ir nozares, kam um, šāda nevienošanās nāks par labu? Un otrs jautājums ir par gaisa satiksmes uzņēmumiem līdzsabiedrībām. Mēs jau esam par to runājuši, um, balstoties uz šobrīd esošajām normām, potenciāli varētu uh, notikt uh, situācija, ka Britu līdzsabiedrības pārvācas ārpus apvienotās karalists, vai jūs vērtējat arī šāda tipa ietekmi un sekas? Un trešais jautājums - kāds konkrēts gadījums Gibraltārs, kā jau mēs zinām, tad tas ir tāds strīdus ābols starp apvienoto karalistu un Spāniju, un arī mēs esam runājuši galu galā par vienoto tirgu, bet ir tad darba ņēmēja tiesības, un jājautā, vai arī esat šo aspektu vērtējuši. Vai varbūt arī to varētu darīt un saprast, kāda būs ietekme uz darba ņēmēja tiesībām, jo, jo šobrīd tur ir novērojamas zināmas uh, problēmas, uh, gan iedomājamies par situāciju, ka cilvēkiem būs jāšķērso fiziska robeža un, nu, galu galā ir jau arī specifiskas normas. Um, pilnībā tā nav uzskatām par Eiropas teritoriju, daļēji tikai tad gribētu jautāt, ko jūs Uh, domājat šajā sakarā? Paldies! Montē, Madam Maisner. Paldies, Maisners kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl nevarēju visu prezentāciju noklausīties uh, no sākuma līdz beigām, bet ja mēs ņemam vērā referendumu, principā Eh, līdzsabiedrības bija pirmās, kas ar mums sazinājās, un tika teikt, ka arī um, aviācija ir jāizņem no aptvērumu, no vienošanās, citādi būs vienkārši katastrofas. Mēs runājām par ceļu transportu, aviāciju, uh, ūdens transportu un atšķirībā no Markus Pīpera es nemaz tik ļoti nebrīnos, ka ir uh, daudz un dažādu plānu un arī tās augtie atvilkņu scenāriji. Ja mēs runājam par transportu, patiesībā jau ir tik daudz problēmu, ka uh, tomēr apvienotā karaliste vēl pēdējā brīdī var izlemt palikt Eiropas Savienībā. Un ja mēs runājam par pārējais laiku, uh, mums ir jādomā, kas notiks eh, pa to starpu, un es nedomāju, ka kāds eh, vispār vēlēsies piekrist eh, šim no deal scenārijam, jo tas radīs patiešām liels grūtības gan um, apvienotāju karalistē, gan Eiropai. Bet, nu, protams, jābūt gataviem arī ļaunākajam. Uh, Man ir divi jautājumi. Pirmām kārtām, Markus Pīpers jau to pieminēja, kas tad notiks tagad jau ir tik daudz sastrēgumu un ja tagad, piemēram, vajag trīs minūtes vidēji viens smagās automašīnas kontrolē un pēc Brexita tam būs nepieciešams 45 minūtes, nu pareiķiniet paši, kas tad notiks. Otrs jautājums attiec uz aviāciju. Jūs teicāt, ka patiesībā tam nevajadzētu radīt milzīgas problēmas. Protams, arī jādomā, ko darīs e- EASA ar certifikācijas palīdzību. Uh, var daudz ko paveikt, bet, nu, varbūt tomēr samazināsies lidojumu skaits un būs kaut kādas izmaiņas, ja runājam par aviāciju. Uh, grupā par to tiek ļoti daudz diskutēts, jo šeit ir arī vēl daudz risinām jautājumu. Paldies! Paldies, Maitners kundze! Koha kungs, lūdzu! Jā, vielen dank, Frau Fors. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī um, ekspertiem par šo ziņojumu. Patiesībā mēs visi to jau nojautām. Abas puses būs zaudētājs. It sevišķi, ja būs uh, no deal scenārijs. Tagad mēs to ļoti labi apzināmies. Un uh, tas, ka mēs to uh, apzināmies, vēl nenozīmē, ka pilsoņi visu to zina. Viņi taču nelasīs šo tekstu uz 170 lapusēm. Uh, Kā mēs to varam pavēstīt pilsoņiem, lai viņi arī izdarītu spiedienu, lai viņi varētu protestēt gan 27. ES dalību valstīs, gan apvienototā karalistē? Es arī uz to lieku daudz cerību, ka, piemēram, valdība pajautātu uh, savai tautai, vai jūs to gribat vai nē. Un, uh, ja tauta atbildēs, ka ar visām šīm negatīvajām sekām mēs gribējām izstāties no Eiropas Savienības, tad, nu labi, bet ir ļoti jauka, ka mēs to visu zinām, bet arī plašākai sabiedrībai tas ir jāzina. Paldies, Klunkundze! And thank you for the report. Paldies par šo ziņojumu, un es atvainojos, jā, jo um, mm, mm, nevarēju arī būt visu laiku klāt, bet uh, ja eh, runājam par šiem dažādiem scenārijiem, tad mēs, protams, izceram, ka sliktākais scenārijs nepiepildīsies, bet jebkurā gadījumā mums ir jābūt tam gataviem, un es ceru, ka mm, arī komisija tam pienācīgi gatavojas, un man šķiet, ka arī mm, dalību valsts eh, divpusēji pa nozarēm uh, uztur ciešas kontakts ar apvienoto karalisti, gatavojoties gadījumā, ja Eh, īstenojas sliktākais eh, scenārijs, lai tiktu nodrošināts atbilstošais savstarpīguma uh, princips. Bet es domāju, ka mm, protams, mēs šajā komitejā domājam par visiem transporta veidiem un es domāju arī, ka ļoti svarīgi, ka mums ir šāds dokuments, kas izklāsta situāciju, kādu tā varētu būt uh, vissliktākajā gadījumā. Nu, lai kā nebūtu, Lielbritānijas tauta ir nobalsojusi par to, un, un, un parlaments nākamajā nedēļā par to spriedīs un balsos. Mm, katrā ziņā domāju, ka šis dokuments varētu kalpot kā tādas vadlīnijas mūsu tālākai rīcībai. Paldies! Paldies, Kluns, kundz, Rikel, kungs, lūdzu. Paldies, pirmais komentārs. Nu, Vismaz pēc trim mēnešiem jau ir paredzēts Brexit, un joprojām nav kaut kā, nav nekāds risinājums atrasts. Tas tomēr ir fenomenāli. Otrs komentārs, kas saistīts ar pirmo, ja nebija iespējams panākt vairāk nekā ir panākts trīs gadu laikā, tas būs ļoti sarežģīti, un ja nebūs vienošanās, tad tas, protams, viss vēl vairāk sāsināsies. Un, protams, ja jūs sēžat, ja jūs esat lidmašīnas pasažieris, jūs arī vēlaties zināt, ka priekšā kokpitā ir arī pilots. Tālūk varētu šeit vilkt paralēlis ar Brexit situāciju. Uh, Man nešķiet, ka te kaut kas notiktu ātri un vienkārši, un, protams, ka nevienošanās gadījumā tas eh, viss vēl vairāk sarežģīsies, un nav kaut kādu brīnumu risinājumu. Ja ir vienošanās, kas vēl eh, jāpieņem pašai uh, savienībai, uh, Komisijai ir nepieciešams katram lēmumam vidēji divus mēnešus ir jābūt diskusijām uh, starp trim uh, uh, institūcijām, lūk šis uh, likumdošanas trīs stūrs, parlaments, uh, padoma un komisija. Un jāsaka, ka, protams, trīs stūrs ir trīs stūrs, tam nevar būt vai nu tikai divi stūri vai seši. Uh, Es biju ļoti pārsteigts, eh, ieklausoties eh, dažos kolēģos, jo jūs runājat par divpusējiem nolīgumiem, par tiem arī ir jānobalso galu galā. Es uzskatu. Es ceru, ka šis eh, ziņojums katrā ziņā nebūs pārāk produktīvs, pārāk derīgs, jo es ceru, ka būs tomēr vienošanās. Nu, tas, kas netika paveikts trijos gados, viena gada laikā jau tas ir vēl re mazāk realistiski. Paldies tagad Van Miltenburg kungs. And, uh, for... Paldies un paldies arī, protams, par šo prezentāciju. Mm, tiešām pētījums ir ļoti izsmeļošs un arī ir ļoti skaidrs un nepārprotams rekomendācijas, bet man ir viens jautājums. Jūs norādījāt, ka gadījumā, ja netiek eh, panākt vienošanās, tad aviācijā jūs teicāt, ka apvienotās karalists aviolīnijas eh, varētu um, būt tādā labvēlīgākā pozīcijā attiecībā pret eh, Eiropas Savienības aviolīnijām. Eh, kā jūs teicāt, eh, negodīgi iegūtas priekšrocības vai labumi. Vai jūs varētu dot tādus konkrētus piemērus, kas radītu šādus nepamatoti iegūtus, netaisnīgus labums apvienotās uh, karalistes uh, gadījumā, ja netiek panākt vienošanās. Vai tas ir apdraudējums Eiropas Savienības 27 dalību valstīm? Paldies Miltenburgu kungām! Priekšsēdētāji pati arī atļausies eh, uzdot jautājumus, eh, ja neviens cits vairs to nevēlas darīt. Man ir divi jautājumi. Vai jūs man konkrēti varat pateikt? Uh, kurus reģionus pirmām kārtām tiešā veidā skars šis nav dīl. Un pirmā robeža ar uh, apvienoto karalisti tā tad ir Francijai. Un tālāk, ja runājam par sektoriem, jo te jau vajadzētu precizēt. Protams, ja uh, uh, esat Vācijā, šī situācija jūs neietekmēs tikpat lielā mērā kā citviet. Lūdzu, pa, pastāstiet, kas uh, notiks reģionālā līmenī. Otrs jautājums. Atsaukšos uz Pīpera kunga un Rikē kunga vārdiem. Ja ir jau, ja jau būtu uh, gatavi šādi divpusējie nolīgumi, tas radītu milzīgas problēmas, jo uh, ne Eiropas parlaments, ne komisija netika to apspriedē iesaistīti. Kā transporta komitejas priekšsēdētāji grib pateikt, tas gan radīs milzīgas problēmas. Treškārt, no tehniskā viedokļa raugoties, vai ir iespējams veikt kaut kāds aplēs, cik tas mums izmaksās? Visas infrastruktūras, uh, robežas atjaunošana starp uh, ES un apvienoto karalisti. Kāda tad ir šī summa? Lūdzu, atbildiet tagad uz visiem šiem jautājumiem. Francisko Papī, Ferrando kungs, jūs pirmais. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, izskanēja ļoti daudz jautājumu, un es ceru, ka es eh, nevienu no tiem neaizmirsīšu. Un tad es aicināšu arī savus kolēģus eh, papildināt man stāstīto. Tātad, pirmkārt, kad mēs sakām, ka autotransporta nozarē situācija ir mazāk sarežģīta, tad mēs, mums ir jāpasaka, ka attiecībā uz citu citām transporta nozarēm. Mums ir nepieciešams tiesiskais pamats. Ja jūs gribat tādu gludu robežu, tad um, ir nepieciešama uh, tiesiskā bāze, ir nepieciešams likums, oficiāli apstiprināts likums. Jebkurā gadījumā ir nepieciešams tiesiskais pamats. Tādēļ mēs uzskatām, ka um, uh, aviācija, uh, dzelzceļš un uh, jūras transports ir sarežģītākā situācijā nekā autotransporta nozēra. Tālāk. Mēs esam izmantojuši Eurostata informāciju un datus, jo četros mēnešos mums nebija iespēja uh, pašiem uh, apkopot uh, ekonomiskos rādītājus un datus, bet mums bija pietiekami Eurostat statistikas dati, ko mēs varējām izmantot. Un otrkārt bija arī profesora Belkes ziņojums no Esens universitātes, un to jūs varat atrast arī mūsu pētījumā uh, bibliogrāfijā un viņš ir veicis tiešām ļoti detalizētus aprēķinus par uh, Eh, šī procesa ietekmi uz abu pušu IKP. Un tādēļ uh, Eiropas Savienības 27 dalība valstis eh, zaudēs maz, daudz mazāku IKP īpatsvaru nekā apvienotā karalista. Tātad tas ir 0,4% Eiropas Savienības 27 dalību valstīm, kamēr apvienotā karalistē tie ir 4% no IKP uh, samazinājums. Tālāk mēs neveicām arī situācijas detalizētu analīzi attiecībā uz Gibraltāru, jo tad, kad tika veikt šis pētījums, tad sarunas par Gibraltāru nebija vēl pabeigtas un patiesībā nebija pat nekāds priekšlikums, ko izvērtēt šajā sakarā. Varbūt Eh, Rafaela, varbūt eh, tu vēlies pakomentēt eh, to, kādēļ tika norādīts, ka apvienotās karalists avio pārvadātāji varētu gūt labumu no situācijas, kad netiek panākt vienošanās par apvienotās karalists izstāšanos. Atbild. Mēs norādījām, ka tā varētu būt opcija, bet kopumā mēs nesagaidām, ka būs uh, kādas īpašas priekšrocības, bet kas attiecas uz uh, kuģniecību un arī, protams, uz aviāciju, tad varētu teikt, ka visur konkurence samazināsies, jo tirgus tiks sadrumstalots, tas kļūs mazāks. Un, attiecīgi, būs mazāks konkurentu skaits. Tā bija Alfonsī kunga atbilde. Ferrando kungs. Tātad mm, ir nepieciešama politiskā vēlme veidot tiesisko pamatu un ja nav šīs tiesiskās bāzes, tiesiskā pamata, tad mūsu rokas ir sasaistītas. Un es piekrītu tam, ko arī Kēkungs teica, eh, ka eh, likumdošanas pieņemšanai nepieciešams ilgāks laiks, bet ja nav šīs tiesiskā pamata, tad pastāv haoss. Atbildēšu uz uh, Rikēkunga un priekšsādētājs pēdējo jautājumu un gribētu arī pievērsties nedaudz aviācijai. Ja runājam par šiem divpusējiem nolīgumiem, pašreizējā sistēma nozīmē, ka visiem līdz sabiedrībām ir iespēja brīvi lidot no, viena, uh, no vienas Eiropas lidostas uz otru. Ja mēs runājam par Eiropas līdzsabiedrību, tas nozīmē, ka tā ir līdzsabiedrība, kas pilnībā piedar uh, um, Eiropas uh, kādiem investoriem, privāta uh, uzņēmumiem vai uh, kādām iestādēm. Tālāk B plāns un vienošanās iztrūkums. tie, kas tiek gatavota šim B plānam, ir privātie spēlētāji, galvenokārt apvienotā karalistē, nevis publiskie spēlētāji. Un ļoti daudzas uh, Lielbritānijas līdzsabiedrības jau ir kļuvušas par Eiropas līdzsabiedrībām. Daudzu, piemēram, British uh, Airways akcijas pieder daudziem Eiropas uzņēmumiem, un tas tātad joprojām būs uh, Eiropas, uh, e, tā būs Eiropas uh, aviokompānija bet 27 dalību valstu uh, aviokompāniju lidmašīnas nevarēs vairs brīvi uh, pārvietoties uz apvienoto karalisti, ja nebūs vienošanās. Nu, vai būs kaut kā divpusēja vienošanās starp 27 valstīm un apvienoto karalisti? Protams, tam ir nepieciešams laiks. Uh, Bet ir alternatīvas, ir iespējami dažādi modeļi. ES jau ir noslēgus līdzīgas vienošanās, piemēram, ar Maroku, Pērn, Brazīliju un ASV. Mēs nesāksim pilnīgi no tukšas vietas, jo mums ir jāparūpējas par brīvu uh, lidmašīnu pārvietošanos, un šāds vieno, šāda vienošanās jau ir spēkā. Un, protams, ja mums tagad ir viss jāpārskat no sākuma, tas prasīs ļoti daudz laika. Un, ja mēs runājam par reģioniem, vai jūs varat pateikt, kuri reģions cietīs visvairāk? Kurš atbildēs uh, Ferāns kungs? Jā, mēs esam secinājuši, ka Ziemeļfrancijai būs problēmas – Normandija, Ziemeļfrancija un Bretaņa. Šie Lamanša tuneļi līdz šim ir garantējuši transporta pārvadājumus starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību. Tātad mēs esam secinājuši, ka šos trīs reģionus tas ļoti spēcīgi skars. Ja mēs runājam par eh, pētījumiem, kas attiecas uz dalību valstīm, eh, ar tiem jūs varat iepazīties un arī precīzāk ar Francijas gadījumu. Vai ir vēl citi jautājumi? Nē, labi. Paldies par pētījumu veikšanu, par tā prezentāciju. Un mēs varam tā tad apzināties, ka No deal gadījumā būs patiešām katastrofālas sekas, un tas ietekmēs arī Eiropas Savienības reģionus, ņemot vērā dažādus sektorus. Ja mēs runājam par autonozari, nu, tas būs vienkārši briesmīgi. Jūs par to tik daudz nerunājāt, bet eh, šī nozara arī ļoti smagi cies, ciestu nevienošanās gadījumā. Paldies, ka bijāt tik precīzi, bet eh, nu, man ar nožēlu jāsaka, ka šis pētījums nav pārlieku optimistisks, bet tas mums liek skatīties acīs realitātei, lai mēs varētu prognozēt, kā rīkoties, jau tagad plānot. Paldies par šo pētījumu, varam aplaudēt šiem kungiem, jo viņi to ir pelnījuši.